Good afternoon. Sveicināti, kolēģi. Dāmas un kungi, mēs turpinām mūsu darbu un sākam skatīt astoto punktu darba kārtībā, jo sastais un septītais punkts ir atlikt uz vēlāku laiku. Astotais punkts attiecas uz migrācijas plūsmām, ko rada nestabilitāte. Un uz Eiropas Savienības ārpolitikas lomu. Mums šeit ir apsvēr. Mēs skatīsim ziņojumu projektu un dosim ši, šajā sakarā vārdu kolēģei Franciskai Kellerei, kura eh, sagatavo paši iniciatīvas ziņojumu rāfet komitejas puses nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas. Ņemot vērā to, ka migrācija ir tik svarīgs jautājums mūsu komitejām ir tik daudzi aspekti, kuri varētu tikt skatīti šādā atzinumā un attiecībā ar mūsu veidojamo darbu, tad eh, gribu darba laika sakarā atgādināt to, ka afetā balsojums ir 16. martā, mums ir balsojums 28. februārī un termiņš grozījumiem ir noteikts uz 2. februāri pulksten 18. Pulksten 18. Un vispirms mēs uzklausām kolēģi Kelleri. Thank you very much. Indeed, I would like to present. Yes. Es gribētu prezentēt savu atzinumu projektu, un eh, pamats visam stāstam ir tāds, kā afets eh, gatavo uh, Uh, pašiniciatīvas ziņojumu par nestabilitātes radītās migrācijas plūsmu un Eiropas Savienības ārpolitikas uh, darbības jomu un nozīmi. Ar šo jautājumu nodarbojas AFET šobrīd ir atzinums no Devi komitejas uh, un arī no Lībe komitejas dokumentu jūs atradīsit pievienotu. Šie ir dokumenti, ar kur ar kuriem mēs strādāsim, un afekts eh, pamatā nodarbojas ar migrācijas ārējo plūsmu ar tādiem iemesliem kā uh, migrācijas iemesli, un mēs gribam skatīt lībe aspektu, eh, no lībe pozīcijām šos jautājumus. Es Es domāju, ka mums būtu jāsako tam, kas notiek uz robežām, citiem jautājumiem. Man ieteikumi ir, atras, atrodami dokumentos. Es mēģināju mm, eh, veidot savus ieteikumus maksimāli konkrēti. Piemēram, aicinu komisiju E, pielikt lielākus pūliņus legālās migrācijas jautājumiem, rast ceļus legālās migrācijas jautājumiem. Es domāju, ka komisija jau tur ir daudz paveiklas, un šis aspekts būtu jāstiprina. Tāpat um, migrācijas jautājumi ar organizēto noziedzību, jo, ja cilvēki var iebraukt legāli, tad nepieciešami vismeklēt kādus eh, organizētās noziedzības grupējumus, kas varētu nogādāt nelegāli šos cilvēkus. Tālāk par migrāciju runājot, mums ir jānorāda, ka ir nepieciešama pēc. Uh, subsidiāras, varētu skatīt subsidiāru patvēruma iespējas došanu klimatbēgļiem. Mums šeit nav izstrādāts eh, mehānisms, tie, eh, tie tomēr ir bēgļi, pat ja tie nav politiskie bēgļi, un mums ir jāmeklē risinājums vismaz pagaidu, kamēr atrodam um, noturīgu un pastāvīgu risinājumu. Tāpat eh, uzraudzīšanas sistēmas izveidošana, Schengens robežu kodeks un kā tiesības ir savietojams ar eh, bēgļu tiesībām, vīzu politika, kas ir izdarīts, kādā veidā tas ietekmē patvērumu meklētājus un bēgļus, un Frontex aktivitātes kas ir saistāmas ar migrācijas plūsmām un e, cilvēktiesību aspektu. Un e, tādajādi viena lapus, kas ir atvēlēta mums atzinumiem, ir pabeigta. Un šie ir galvenie jautājumi, kurus es gribēju iekļaut atzinumā. Es domāju, ka tiks e, sagatavot kādi priekš, grozījumi par lietām, kas vēl būtu jāiekļauj atzinumā. Taču šobrīd man ierobežojums ir viena lāpuse, un ja kolēģi vēlas grozījums iesniegt, tad jūs esiet aicināti to darīt, apzinoties to, ka atsevišķus jautājumus es nevarēšu šeit iekļaut vai man tie man neienāca prātā, tajā pašā laikā paturot prātā, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. februārs, jo mums savus atkal ierobežojums uzliek tulkošanas laiks. Tāpat jānorāda, ka tas ir paši iniciatīvas ziņojums, kas ir ļoti plašu diapazonu, migrāciju, ko rada nestabilitāte, taču mums šeit Libe komitejā ir jākoncentrējas uz Libe aspektiem, un tāpēc es gribētu kolēģus aicināt palikt šajos ietvaros maksimāli. Tāpat arī es gribētu pateikties N referentiem un sekretariātam par viņu atbalstu, sadarbību. Un ar to mana uzstāšanās ir galā. Paldies, Kalers kundzēm! Tagad mēs varam uzsākt debatas, vai kāds gribētu izteikties. Mēs eh, izveidosim runātāju sarakstu vispirms kolēģis. Mišels, vai jūs vēlaties izteikties, Mišela kungs? Paldies, es domāju, ka ir. Šī temata sakarā jāatceras tas, ka cilvēks vēstur pēc būtības ir migrācijas vēsture. Nulles imigrācija nepastāv, tāda nekad nav pastāvējusi un arī nekad nepastāvēs. Domāju, ka Eh, jāpaturprātā šis pirmais apgalvojums, jo dažkārt liekas, ka migrācija vienmēr ir saistāma ar problemātisku aspektu, šo lietu dramatizējot, migrācija ir problēma. Nē, migrācija ir dabiska parādība, pirmkārt tas ir jāapzinās, un to gribu uzsvērt kā liberālis. Un, manuprāt, ir kāds represīvs vai drošības pasākums, netrīkst. Uh, E, cilvēkam liekt iespēju izmēģināt laimi citur, nevis savās mājās, e, lai meklētu to, kas ir pilnīgi dabiski cilvēkam, e, dzīvi ar pašcieņas minimumu, uz ko tiecas ik viena cilvēka, cilvēciska būtne, tīri dabiski un leķidīmi. Un tāpat arī Mēs nedrīkstam aizmirst eh, padziļināts pārdomas par migrācijas problēmu. Uz visiem attiecas iedzīvotāju eh, virzības, vai tās būtu izcel eh, un plūsmas, vai tās būtu izcelsmes, vai tranzīta, vai uzņemšanas valsts. Šobrīd ir 214 miljonu starptautisko migrantu pasaulē. Un ar globalizāciju mums ir jāpārdomā šie jautājumus taisnīgāk un solidārāk pamāti, kas dod iespēju ne tikai uh, visām valstīm izmantot migrācijas plosmas savai attīstībai, bet arī pašiem pārceļotājiem dzīvo cienīgu dzīvi. Tāpēc es domāju, ka ir nepieciešama eh, daudz brīvāka pieeja, eh, kurā visas puses būtu ieguvējis. Manuprāt, arī ir daudz vairāk jādomā un jāstrādā izcelsmes valstīs, lai veidotu nodarbinātības iespējas, lai šo valstu iedzīvotēm vairāk nebūtu iespējas emigrēt, bet lai emigrācija un migrācija varētu būt pārdomāta personiski izvēle ikvienam, apzinoties par un pret. Tāpat arī es gribu atsaukties uz uh, migrācijas pārvaldības centru, kas eh, dod iespēju saņemt informāciju par legālās migrācijas iespējām, kas dod iespēju saņemt eh, izglītību konkrēti valodā, šoreiz saņemt informāciju par nelegālās eh, migrācijas riskiem, gūt pieju kredītiem Eh, uzņēmumu veidošanā šeit ir jāpiemina Francijas-Spānijas sadarboja malī, ko sauc eh, SIŽEM, un es domāju, ka mēs varētu iedvesmoties no šāda veida centriem tajās vietās, kura migrācijas plūsmas, eh, kur ir izcels migrācijas plūsmām, vai kas ir nozīmīgas tranzītvietas. Man ir tāds iespējas, es negribu būt kritisks, es negribu izteikties par vērtību, bet ir tāds iespējas, ka mēs vēl aizvien, tad, kad runājam par migrāciju, tad mēs mēģinam dramatizēt parādību, kas ir savā būtībā dabiska. Un nebūtu nav nejauša šā, šī parādība, tā nav dramatiska, ne arī jāuzskata par lielu problēmu, bet kā dabiska parādība, un gribu piebilst arī to, ka ļoti bieži Mēs eh, starp rindām gribam pateikt to, ka migrācija, nebūt eh, migrā, emigrācijā dodas nelabākā tautas daļa. Nē, ļoti bieži e, emigrācijā dodas tieši vis, vislabākie. Ne, vienkārši tie ir cilvēki, kuri grib savās, eh, grib eh, paši kalt savu laimi. Šeit es gribētu arī atgriezties mazliet pie šīs pamat filozofijas, ka migrācija ir dabiska parādība, pat ja to ir grūti aptvert. Tomēr to ir liederīgi atgādināt. Paldies! Holmaiers kundze. Zunächst einmal mit Sākumā sirsnīgs paldies kolēģei par uh, darba dokumentu un par iespēju diskutēt, lai apmainītos viedokļiem. Ļoti atzinīgi vērtēju to, ka dažādos migrācijas iemeslus uh, viņa piemin tādā paplašinātā formā. Es gribētu lūgt viņu jautājumā par organizēto noziedzību. Skatīt to plašāk, respektīvi uh, legālā ieceļošana ierobežotu nelegālo kriminalitāti. Un mēs esam komiteja, kas ir atbildīga arī par iekšējo drošību, un mums jārūpējas arī par to, lai organizētā noziedzība tiktu apkarota arī cilvēku tirdzniecības kontekstā. Un tie ir jautājumi, ar kuriem mēs šajā komitejā nodarbojamies, un tas ir ļoti būtisks punkts. Arī runājot par migrāciju. Otrs jautājums. Arī pēc tam, kad esmu skatījis daudz citus dokumentus, vēlos paust bažas. Dažreiz, um, raugoties uz mūsu izteikumiem, tie ir ļoti uh, absolūti, nu, jāglābj burtiski visus cilvēkus, kas mūsu planētā cieš, kur tiek apdraudēti un e, kuras apdrauda klimata katastrofas un tā tālāk. Un ja mēs domājam, ka mēs um, Eiropā šeit uh, trīs ceturtdaļas pasaules varēsim glābt, nu, tad man liekas dažreiz, ka mēs uh, pārspīlējam. Uh, realitāti un uh, realitāti mūsu valstīs attiecībā uz to, ko mēs tiešām varētu uh, paveikt. Jā, es domāju, ka mums vajadzētu gribēt būt pēc iespējas uh, labāk darboties, bet nu nevajadzētu vienkārši domāt, ka mēs visu pasauli varēsim glābt un uh, visu atrisināt uh, pēc Eiropas normām. Te nu es domāju, ka tāds viedoklis būtu pārspīlēts. Paldies. Mr. Brons. Paldies, Bronsa kungs. Jā, kā jūs varbūt sagaidīsiet, tad uh, man diezko daudz, kas nepatīk šajā ziņojumā. Stabilitāte tiek minēta. Pievērsīšos diviem nestabilitātes iemesliem. Pirmkārt, uh, rietumi īsteno agresīvas kara darbības tiešā veidā, bet bieži vien arī netiešā veidā, kā piemēram tuvējos austrumos. Otrakārt, globālais kapitālisms, kas cilvēks uzskata tikai par ražošanas faktoriem, visu laiku meklējot lētāku darba spēku. Un arī tiek eh, veicināta koncentrēšanās valstīm uz ienesīgiem produktiem un nevis tiem, ko pašas varētu lietot. Uh, Vienalga, vai mēs migrāciju skatām kā dabīgu procesu, kā te kolēģis izteicās, vai kaut kas no kam vajadzētu izvairīties, tas viss ir atkarīgs no tāda uh, pamata jautājuma. Vai mēs cilvēki esam kultūras produkti, uh, kas ir pārāk par citiem, tādā gadījumā trešās pasaules valsts cilvēki var uh, sastāties rindā pie uh, uh, ostām un lidostām un varbūt pēc vienas paudzes saņemt uh, dokumentu un kļūt par eiropiešiem. No otras puses, ja mēs uh, raugāmies uh, tādu kultūru un dzīvesveidu, uh, kas ir īst, raksturīgs attiecīgām tautām, un jūs esat no trešās pasaules valstīm, tad. Uh, Jūs nevis kļūsiet par eiropiešiem, bet eh, ienesīsiet trešās pasaules eh, kultūru Eiropā. Paldies, Mulderkungs! Pavisam īs jautājums priekšsādātāja kungs. Nesmu pārliecināts, vai pareizi sapratu Kēlers kundzi. Varbūt, ka mums ir atšķirīgi eh, viedokļi par migrācijas iemesļiem, bet uh, Eh, Viņa runā angliski, un viņai tā arī ir svešvalodu kā man. Es sapratu, ka viņi runāja par klimata bēgļiem, ja es pareizi sapratu, klimata migr migrantiem. Kāda tad ir de definīcija klimata migrantam? Labi, Ernstas kundze. Jā, vielen dank. Paldies. Nu tieši tas man likās īpaši veiksmīgi, ka uh, klimata pārmaiņu izraisīto bēgļu problēmas arī tiek. Uh, šeit izskatīts, ja mēs raugamies vēsturē, tad motīvi e, migrācijai pēdējo gadu desmitku laikā ir mainījušies. Pieņemam, klimata katastrofas ir kā iemesls nācis klāt. Ūdens trūkums, e, pārtuksnešošanās e, dažādos reģionos, monokultūra, mm, saimniecība kas novad pie tā, ka ar, nevar tikt nodrošināts apgāds ar pārtiku. Un tas viss novad pie tā, ka gadu simtiem un gadu desmitiem tradicionāli eksistējošās nozars nepastāv, un līdz ar to rodas jaunas migrantu plūsts, un ar, ar to mēs saskaramies. Un otrkārt, man liekas, ka klimata pārmaiņa izraisītie bēgļi, par to jārunā, ka mums tas jāakceptē, un uh, klimata pārmaiņas, klimata. Uh, izmaiņas, klimata pārmaiņu sekas ir iemesls migrācijai. Mums, protams, jāpārdomā, kā mēs šos iemeslus definējam, un es domāju, ka tas arī ir piemērs tam, ka nav tādas kopējas pasaules politikas un attīstības politikas. Līdz ar to saskaramies ar jautājumu un jādomā par to, ko mēs vēl varētu darīt lai zināmā mērā dotu pienesumu tam, lai cilvēki varētu palest, viņi, palikt viņu izcelsmes valstīs, nevis vārdarbīgi, bet gan uh, veicinot viņu palikšanu, veicinot attīstību šajās valstīs. Un tas ir tās divas lietas, ko es gribēju pieminēt. Thank you, Mrs. Fajon. Paldies, Fajons kundze. Jā, paldies. Es atvainojos, ka nedaudz nokavējos un, diemžēl, nevarēju Eh, dzirdēt sākumu, un tomēr man kā ēnu referentei šķiet ir jāizsakās par eh, šo atzinumu. Mēs ar Francisku jau vairāk kārt runājam par šo atzinumu un arī citiem kolēģiem. Kā jau iepriekšējie kolēģi teica, manuprāt, mums ir nopietni jādomā par imigrācijas politiku. Man šķiet, ka svarīgi ir, lai Uh, atzīt, ka nestabilitāte ir ļoti svarīgs faktors. Manuprāt, mēs nedrīkstam runāt tikai par klimata pārmaiņu izraisītu migrāciju, jo šobrīd lielākā daļa migrantu, kas ierodas Eiro, Eiropas Savienībā, ierodas ekonomisku un sociālu apsvērumu dēļ, un uz to vajadzētu arī likt uzsvaru mūsu atzinumā. Tātad likt uzsvaru uz šiem migrantiem, kas ierodas eh, dažādu grūtību dēļ, socioekonomiskie iemesli, rasu, strīdi un tā tālāk. Un jāliek uzsvars arī uz integrāciju un sociāli iekļaujošu pieeju. Un šie ir daži aspekti, kurus gatavojos pievienot ziņojumam. Ir jau tā, ka ir mm, migranti, kas ierodas klimata pārmaiņu dēļ, uh, Tātad Galers kundzei ir taisnība, un um, nākotnē tas būs aizvien būtiskāks iemesls, tā ir laba iemes e, pieeja, bet uh, neaizmirsīsim, ka šobrīd migranti ierodas so, galvenokārt sociālu un ekonomisku iemeslu dēļ, un tādu uzsvaru gribētu arī likt šajā atzinumā. Paldies! Thank you! I... Paldies! Neredzu, ka kāds cits gribētu izteikties. Kalers kundze, došu jums atkal vārdu. Tika uzdoti daži konkrēti jautājumi. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Paldies. Es ļoti piekrītu Mišēla kungam. Es tiemā, tiešām runāju par migrāciju kā pasaules fenomenu, kas vienmēr ir patstāvējis un ir veicinājis Eiropas un citu reģionu bagātināšanos. Un es šeit iekļāvu arī ideju, ka migrācijas plūsmas praktiski nav apturenas, kā mēs redzējām ar Frontex. Eh, Maltā, Kanārijas salās eh, Frontex darbojas un tas aptur, eh, novirza tikai šīs plūsmas. Es piekrītu arī, ka vajadzētu pozitīvi pieiet uh, migrācijai. Bieži vien gan migrācija ir problēma pašiem migrantiem, īpaši, ja viņi paši nemaz nevēlas nekur doties, bet daudz cilvēku tomēr to dara labprātīgi, un tāpēc mums vajadzētu tiešām tā pozitīvāk skatīt uh, migrāciju. Un uh, jāskatās, kā atvieglot šo procesu visām iesaistītajām pusēm. Es arī saku, ka lielākā daļa migrantu patiesībā nemaz nesasniedz Eiropas Savienības eh, robežas. Daudzi paliek savās valstīs, Pakistānā, Sīrijā un tā tālāk, un tikai neliela daļa nonāk Eiropā. Informācijas centri tika minēti arī ēnu referentu sanāksmē. Um, to gan nebija vietas iekļaut, uh, bet to varētu iekļaut ar grozījumiem. Jums ir konkrēti formulējumi, lūdzu iekļaujiet tos grozījumus. Klimata migrantu definīcija. To varbūt nav tik sarežģīti definēt. Tātad tie cilvēki, kuriem nācās pamest savas dzīves vietas, uh, klimata pārmaiņu rezultātā, piemēram, ja ir pārtuksnešošanās vai ir cēlies, ūdens līmenis. Grūtāk ir uh, saprast, vai šī pārtuksnešošanās, piemēram, notika klimata pārmaiņu dēļ, vai tāpēc, ka koki tika izcirsti. Bet uh, Liba komitejā mēs par to esam jau runājuši. Un UNCHR apt, lēš, ka apmēram 50% no iekšzemes bēgļiem uh, tiešām uh, pārvietojas, tātad maina savu dzīvesvietu tieši klimata pārmaiņu dēļ. Piemēram, Bangladešā mēs redzam daudz šādus cilvēkus, kas uh, dodas dzīvot citur, un šī tendence tikai vēl pastiprināsies. Es centos vismaz pieminēt sociālos un ekonomiskos iemeslus migrācijai. Uh, Man eh, varbūt nebija vietas šajā atzinumā runāt tik daudz par integrācijas jautājumiem un citiem iemesliem migrācijai. Es vairāk runāju par to, ko mēs varētu darīt trešajās valstīs, lai mazinātu nepieciešamību cilvēkiem pamest savus valstis. Un jāskatās arī, ko var darīt pierobežu reģionos. Tie ir svarīgi jautājumi, bet eh, šeit nebija vietas tos vairs iekļaut. Jā, tas laikam arī bija viss, kas tik pieminēts jautājumos. Kā jau teicu, gaidīšu jūsu grozījumus līdz 2. februārim, tos var iesniegt. Un gaidīšu, protams, jūsu idejas. Paldies! Thank you! Paldies jums, Kēlers kundze! Ja neviens vēlas, nevēlas neko komentēt, tad eh, atgādināšu laika grafiku. Balsojums būs 28. februārī, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. februārs. Labi, tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta. Tas ir devītais par Schengens akī noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijas Republikā un Rumānijā. Karlos Koeljo ir referents, bet ļaujiet vispirms man atgādināt, ka kāds ir šīs diskusijas fons. 12. novembrī pagājušajā gadā padome savā vēstulē atsaucās uz eh, Schengens akī noteikumu piemērošanu Bulgārijas republikā un Rumānijā un nosūtīja šo jautājumu prasot parlamenta atzinumu. Mums ir eh, jālūdz pieeja galīgiem izvērtējiem zinojumiem par Bulgāriju un Rumāniju, un lai mēs zinātu, kāda ieteikuma tika izteikta attiecībā uz katru valsti, un lai mēs zinātu, kā notiek šo noteikumu ieviešana attiecīgajās dalībvalstīs. Šie elementi ir uh, obligāti nepieciešami. Tie ir kā priekšnosacījums, lai varētu pēc iespējas drīzāk noslēgt procedūru, un mēs to vēlamies, lai ļautu parlamentam pieņemt arī atzinumu februāru plenārsēdē. Ar bet pirms es došu vārdu Koeljo kungam, man jums jāatgādina, ka jaunajā piedāvātajā kalendārā 3. februārī ir paredzēta ziņojuma projekta izskatīšana. Atkārtoju 3. februārī. Pēc tam būs pavisam īsts grozījuma iesniegšanas termiņš, jo vajadzētu šo ziņojumu pieņemt ārkārtas Lībe komitejas sēdē 14. februārī Strasbūrā. Tagad uzklausīsim mūsu referentu, Koeljo kungu, un pēc tam būs debatas. Mēs varētu uzklausīt arī padomas un Eiropas komisijas pārstāvis, kas ir klāts zālē. Lūdzu, Koeljo kungs. Muito obrigado, senhor presidente. Peço-lhe. Paldies, priekšsēdētāji. Para ser provavelmente pouco diplomático. Gribēju atvainoties klātesošajiem. Varbūt nevisai diplomātiski, bet ļoti skaidri runājot par trim lietām, ko es gribu pateikt. Pirmkārt, gribu atsaukties uz cieņu pret parlamentu, otrkārt, runāt par notiekošo, treškārt, par to, kas mums ir jādara. Par pirmo punktu cieņu pret parlamentu. Vispirms gribu uh, atsaukties uz priekšsēdētāju sacīto. Padoma lūdza mūsu pozīciju novembrī, decembrī man iecēla par referentu un 16. decembrī mēs pieprasījām dokumentus runāsim skaidru valodu. Mūsu politiskā grība ir dot iespēju Bulgārijai un Rumānijai pievienoties Schengenas telpai. Tā tie ir dabiski centieni šīm valstīm, kopš tās ir pievienojušās Eiropas Savienībai. Un, lai tās varētu būt Schengenas telpas dalībvalstis, ir jāpārbauda un jānosaka zināmi drošības nosacījumi Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem šo vērtējumu neveic parlaments, kurš ir atbildīgs pār eh, Schengenas eh, pārbaudi. Tā ir padomis grupa. Tie ir dokumenti, kas ir jāiesniedz parlamentam, bet mēs nevaram apstiprināt, vai šīs drošības novērtējums ir pozitīvs vai negatīvs, ja mums nav pieejas šiem izvērtēšanas dokumentiem. Tikko priekšsēdētājs sacīja, ka e, dokumentus mēs pieprasījām no padomes 16. decembrī. Šobrīd, šodien ir 25. janvārs un atbildes vēl nav. Atkārtoju, vēl nekādas atbildes nav. Mēs tikām, mēs saņēmām informēti, ka zinām, ka padome ir devusi atbildi. Šajā atbildē ir norādīts, ka parlamentam šie dokumenti izsniegti netiks. E, tie ir dokumenti, kas būs pieejami slēgtā padomes zālē, un ka, ja mēs vēlamies, varam apmeklēt padomi, iepazīties ar šiem dokumentiem. Bet e, mēs, tas nozīmē e, komitejas priekšsēdētājs, politisko grupu koordinatori un es kā referents, bet ēnu referenti nav tiesīgi iepazīties ar šiem dokumentiem padomē, ne arī šīs komitejas deputāti, kuriem būs balsojumā jāpauž savs viedoklis pār Bulgārijas vai Romānijas pievienošo Schengens telpai. Neviens no klātesošiem deputātiem nevar iepazīties un analizēt šos dokumentus, kas, kuri dod mums iespēju uzzināt to, vai drošības nosacījumi ir vai nav izpildīti. Priekšstādātāji. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieņemami. Tā nav no personiska rakstura problēma man kā referentam par piekļuvu dokumentam, bet gan tā ir problēma visam parlamentam. Jo no manas problēmas tā kļūst par jūsu kā šīs komitejas priekšsēdētāja problēmu vai arī tiešā veidā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja problēma. Esmu saņēmis informāciju par to, ka uh, Rumānijas vēstnieks ir ļoti nemierā ar šo situāciju un ir lūdzis deklasificēt šos dokumentus, citiem vārdiem sakot, mazināt to drošības līmeni, lai varētu pārvarēt šīs grūtības. Ar to es vēlos pateikt, ka viss nav gluži kārtībā, ja izrādās, ka kādas valsts diplomātiskajiem pārstāvim ir jālūdz mazināt dokumentu slepenības līmenis, lai varētu sakārtot attiecības ar parlamentu. Un tāpat arī es gribētu pateikties padomis sekretariātam Emilio Kapitani personā, kuram izdevās iegūt citus dokumentus, ka esam informēti pa elektronisko pastu, ka tie jau ir pieejami parlamentā. Šajā sakarā es gribētu apsveikt e- Emilio Kapitāni veikto darbu un maksimāli drīz nodot šos eh, dokumentus parlamentu deputātu rīcībā. Bet šie dokumenti nav pilnīgi visi, kas ir saistāmi ar Schengens izvērtējumu, un dokumenti, uz kuriem mēs atsaucamies, ir tādi, par kuriem vēl balsojuma nav bijis, un tā tad negalīgā versija. Šķiet, ka 22. 8. janvārī notiks balsojums bet vēl nekas mums neapstiprina, ka šie dokumenti, ko esam saņēmuši ar Emīlio kapitani draudzīgās rokas palīdzību, būs tie, kas galu galā tiks apstiprināti padomē. Lūk, priekšsēdētāji, pirmkārt, pirmais punkts - jārespektē parlaments. Otrais punkts - kas tad īsti notiek? No saturiskā viedokļa, ja mēs ņemam vērā visu šo informāciju, ko mēs esam saņēmuši neoficiālā veidā, tad šķiet nav problēmu vai nebūs problēmu ar Rumāniju, bet ir problēmas ar Schengens informācijas sistēmu un atsevišķu uh, apziņošanu sistēmu saistībā ar Eiropas aizturēšanas orderi. Vēl man nav oficiāls konfirmācijas vai apstiprinājumu, kas būtu kā pierādi, e, pierādījums. Taču pastāv grūtības ar Bulgāriju attiecībā uz zemes robežas kontrols starp Bulgāriju un Turciju. Bulgārijas amatpersonas mēģina šo problēmu atrisināt, ir solījušas to izdarīt maksimāli drīz, un pa šo laiku ir divi ministri, Francijas un Vācijas ministri, e, kas ir izsūtījuši vēstuli, ko jūs visi zināt, kurā tie norāda, ka ir problēmas ar cīņu pret korupciju, kas var kavēt turpināt eh, pozitīvā veidā šī jautājuma risināšanu. Priekšsēdētāji tā ir eh, eh, padomas problēma. Ja ministra vēlas to atlikt uz vēlāku laiku, tā nav mūsu problēma. Mūsu problēma ir tā, ka mums tika lūgts atzinums par iniciatīvu un šī iniciatīva bija ļaut Rumānijai un Bulgārijai pievienoties Schengenas telpai. Mūsuprāt, šis atzinums ir jāsniedz pilnībā apzinoties Schengens izvērtējumu ar visiem manis uzskaitītiem iemesliem. Treškārt, ko tad mēs darīsim? Manuprāt, mūsu parlamentā no visaugstākā līmeņa sākot ir jāpieprasa piekļuvu dokumentiem. Tam ir jābūt par mūsu izejas punktu kas varētu notikt. Es jau sacīju, ka viena no abām situācijām tagad uz eh, kāda varētu veidoties. Pirmkārt, dokumentus mēs nesaņemam vai nesaņemam vistuvākajā nākotnē. Un padome ir grūtības pieņemt lēmumu, jo jāatgādina jums, ka padome ir jāpieņem šis lēmums vienbalsīgi. Kā jau es sacīju, padome var sacīt ka problēma, kas tik novērota padomē, ir um, minimāla, un padome nevar pieņemt nekādu lēmumu, kamēr nav paudis savu viedokli parlaments. Tādā veidā parlamenta kavēšanos padome varētu izmantot kā attaisnojumu. Un ja šī situācija turpinās, es domāju, ka tad mums būs Eh, šis jautājums eh, skaidri jānorāda. Un, ja turpinās eh, piekļuvas sniegšana dokumentiem, tad es gribētu piedāvāt, lai mūsu atzinums būtu tāds, ka mēs nevaram sniegt atzinumu. Tas nozīmē parlaments šajā gadījumā apstiprinātu atzinumu, kurā norādīt, ka tā kā nav tam bijis pieejas piekļuvas dokumentiem, tad mēs nevaram atzinumu sniegt. Vārdu sakot, atzinums bez atzinuma, un tādā veidā tiek atrisināta juridiskā problēma, un parlaments nav nekādā veidā e, saistīts ar lēmumu pieņemšanu jautājumā, kurā mums pietrūkst visbūtiskākās informācijas. Kas tad notiek, ja mēs saņemam šo informāciju? Šeit ir trīs tādas iespējas. Pirmkārt, tiek norādīts, ka abas dalībvalstis var. Šajā gadījumā nav e, problēma, turpinā, e, pieturamies pie tās pašas līnijas. Otrā iespēja tiek norādīts, ka neviena nevar pievienoties Schengenes. E, telpā, jo šeit mums ir jāveic politisks vērtējums, kā mēs to interpretējam, un ja mēs, vai mēs domājam, ka nepieciešamie pasākumi, lai varētu pārvarēt grūtības, tiktu pieņemti, vai arī mēs izlemjam apstiprināt atzinumu, ko, ka neviena no šīm valstīm nepievienojas Schengen zonai. Un trešā iespēja, ka ir viena valsts, kura atbilst, otra neatbilst nosacījumiem. Un šajā gadījumā mums būtu jāveic pagaidu vērtējums. Ko tas nozīmē? Mums ir jāzina, vai šī ir situācija, kas tiks um, pagarināta, vai ir runa par uh, ātra risinājuma meklēšana. Ja ir runa par ātru risinājumu, tad vēlams, lai abas valstis eh, pievienotos vienlaicīgi. Ja problēma ir saistāma ar ilgāku termiņu, tad radīsies problēma, ka, varētu, eh, ka viena valsts būtu gatava, taču jāredz, kā tiek atrisināta problēma, lai eh, E, to neietekmētu otras valsts kavēšanās, jo tā nav īstenojusi visus nosacījumus. Lūk, priekšsēdētāji, ceru, ceru, ka man uzstāšanās nebija pārāk sarežģīta, mēģināju izteikties e, maksimāli skaidri, un, lai nebūtu nekādu citu interpretāciju manis sacītajiem, es izklāstu uh, situācija kā tā ir un ko mēs varam darīt. Lūk, tā ir man uzstāšanās. Paldies! Paldies eh, Koljo kungam par šo izskaidrojumu. Mēs tagad zinām, kāda ir viņa pozīcija, kā referenta pozīcija šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Atgādināšu vienkārši informējot Liba komitejas deputātus, ka es pats kā priekšsēdētājs esmu uzsvērs eh, to, cik svarīgi ir tas, ko jūs teicāt, proti par pilnīgi eh, brīvu, pilnu pieeju atbilstošiem dokumentiem, kas ir saistīti ar šo jautājumu, jo jo mums ir jāizvērtē, vai Bulgārija un Rumānija var iestāties Schengens zonā. Un eh, šajā te runā, kad es to Uh, uzsvēru, to esmu uzsvērējis arī citkārt, runājot ar komisijas un padomas pārstāvjiem, īpaši tad, kad, um, kad uh, bija prezentācija, kad uh, Ungārijas prezidentūra stādīja priekšā savu programmu. Uzsvēr to arī runājot ar Ungārijas vēstnieku Eiropas Savienībā un viņa komenda, komandu un arī eh, tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmē, neformālajā sanāksmē, kas notika Budapeštā. Un uh, gribētu atgādināt, ka tas ir principi jautājums. Šeit nav runa tikai par šīs lietas būtības, bet ir runa par principu. Ir jāsaprot, ka Šim parlamentam ir kaut kāda teikšana, šim parlamentam ir jāpieņem lēmums, un tāpēc parlamentam ir jādod pieeja visiem uh, atbilstošiem dokumentiem, lai mēs varētu laicīgi uh, izvērtēt jautājums. Tā nevar būt tikai tāda at, atšķiroja pieeja, tātad kaut kāda ekskluzīva pieeja dažiem komitejas deputātiem. Uh, pieeja ir jābūt visiem, lai mēs varam izdarīt uh, pamatotus lēmumus. Gribētu arī piebilst, ka visas vēstules, kas ir sūtītas no sekretariāta puses, uh, eh, Libekomitejas sekretariāts ir arī uh, rakstījis vēstules, un es tā esmu parakstījis, jo mēs no paša sākuma sapratām, ka uh, Tas ir principi jautājums, par ko mēs šeit runājam. Tātad tas ir principa jautājums, lai mēs piepildītu ar saturu juridiskās sadarbības eh, principus. Jo līgumā ir aprakstīts, kā institūcijām ir jāsadarbojas. Šajā gadījumā padome un parlaments abi ir likumdevēji. Un tagad um, laiks diskusijām, un tajās mēs varētu uzklausīt arī komisiju un prezidentūru. Tagad dosim vārdu deputātiem. Vispirms Vēbera kundzei. Thank you very much, Chair. Paldies, priekšsādātāja kungs, saka Vēbers kundze. Paldies arī, ka jūs, kā šīs komitejas priekšsādātājs, esat pielicis pūles un iesaistījies šajā pasākumā, lai uh, panāktu to, ka parlamenta deputāti varētu pildīt savus pienākumus. Un izskatās, ka padomē, un Koljo kungs teica, ka viņš varbūt neizteicās īpaši diplomātiski, tad eh, es izteikšos varbūt vēl mazāk diplomātiski, jo šķiet, ka padomē ir uh, izvērsusies prakse kavēt parlamentam pildīt savus līgumā noteiktos pienākumus, jo tas ir koplēmums. Uh, Mums ir jāsniedz atzinums padomē. Mūsu pienākums ir strādāt pie šī ziņojuma. Tiklīdz padome nāk klajā ar kaut kādiem drakoniskiem nosacījumiem, balstoties uz kuriem mēs varam piekļūt dokumentiem, tad tas nozīmē, ka viņi kavē mūs strādāt. Ja nu vienīgi padome domā, ka mēs te visi šeit esam, lai dzertu kafiju un iepirktos. Nē, mēs esam šeit, lai strādātu. Mēs skrienam šajā parlamentā no vienas sēžu zāles uz otru, lai pildītu savus pienākumus. Un tomēr man ir eh, jāatzīst šobrīd arī, ka šī ir pirmā reize, kad mums eh, ir laika grafiks un kad mēs varam strādāt ar scenārijiem. Uh, kas būtu, ja būtu. Tas ir nevis vienkārši nepieņemam, bet tas ir vienkārši neiedomājam, ko padomā, domā, ka, kas mums te ir jādara. Vēl pirms dažām dienām es tiešām centos, centos sev iestāstīt, ka šī ir tāda situācija, kas nav saistīta ar šo specifisko dokumentu, ka tā ir tikai tāda uh, stīvēšanās, spēku mērošanas starp parlamentu un padomu, bet mēs šeit esam vienādā līmenī Eiropas Savienībā. Un man jāsaka, ka pēc tam, kad uh, redzēju, kā politiskā līmenī tas notiek, vēstules ir nosūtītas padomē, piemēram, man šķiet, ka es dzīvoju tā kā ar šo konspirācijas ideju. Uh, Un vai tad tiešām padomēji ir tiešām šāda stratēģija kavēt parlamentu darbā, vai viņi negrib, ka parlaments sniedz pozitīvu atzinumu, es nezinu. Bet man ir tiesības uzdot šo jautājumu. Kā es jums jau pagājušajā nedēļā rakstīju, es domāju, ka mums ir tiešām beidzot jāatrisina šis jautājums institucionālā līmenī. Rīt koordinātoru sanāksmē es nākšu klajā ar formālu prasību, uh, lūdzot Būzeka kungam uzrakstīt vēstuli padoms priekšsādātājiem un atrisināt šo jautājumu, lai parlaments beidzot varētu strādāt. Man tas šobrīd šķiet uh, tiešām pilnīgi nepieņemami, ka divi augsti ierēģi, padoms un parlamenta ģenerālsekretāri, uh, risina šo jautājumu, un es kā deputāta, esmu ievēlēta deputāta, man ir jāklausa padomas ierēdņa norādījumiem. Tas ir vēl viens jautājums, kas ir jāatris, un tāpēc man ir, man šķiet, ka ir pienācis laiks priekšsādātājiem Buzukam uzrakstīt padomas Ungārijas prezidentūrai vēstuli. Ungārijas prezidentūrai ir jāatbild korekti. Es nezinu, ko mēs darīsim ar šiem dokumentiem. Es kā ēnu referente, tas ir vēl viens jautājums, es nedrīkstu piekļūt, kā koordinātājs uz turien var doties. Kā tad ar maniem kolēģiem, kuriem būs jābalso par šo ziņojumu? Kas mēs te tādi esam šajā parlamentā? Vai mēs uh, pilnībā esam izmainījuši noteikumus un līgumus? Manuprāt, ir pienācis laiks atrisināt šo jautājumu. To varu šobrīd pateikt. Protams, mēs cieši sadarbosimies ar Koljo kungu šajā ziņojumā. Paldies! Ensiu. Tagad Ensiju kungs. Mulțumesc, domnule președinte, în calitate de raport. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kā referents sociālistu un demokrātu grupā gribu īsumā uzstāties. Sākumā es gribu pateikties Koelio kungam, referentam. Un paldies par ļoti precīzu analīzi. Tās, ka ar situāciju pat laban. Un bez tam arī uh, tas, ko viņš uh, stāstīja par situāciju kopumā. Es gribētu ierosināt sasaukt tādu steidzamu sapulci ar ēnu referentiem, lai mēs varētu izstrādāt uh, tādu kopēju uh, politiku, lai arī kāds būtu mūsu. Uh, politiskā pārliecība, mūsu politiskās pārliecības. Un uh, mēs esam šeit Eiropas parlamentā respektējuši visus uh, noteikums. Es gribētu uzsvērt, ka uh, Rumānijas un Bulgārijas uh, iesaistīšana Schengens jomā nav tikai šo divu valstu griba, bet arī juridiska um, apņemšanās un pienākums, kā Koeljo kungs to teica, un uh, Schengens uh, likumdošanas. Uh, kopums uh, ir tāds, ka uh, abu valstu pievienošanās Schengen zonai ir iespējama tikai pēc uh, padomas vienprātīga lēmuma, pēc parlamenta ieteikuma. Situācija ļoti skaidra un ir arī uh, izvērtējuma grupas uh, rezultāti jāsagaida šī grupa. Ļoti precīzi izvērtēs rezultāts, kādi ir uh, sasniegti. Uh, Atbilstoši informācijai, kāda ir mūsu rīcībā, liekas, ka Rumānija izpilda visus noteikumus. Bulgārija, nu, tā ir vēl tomēr uh, neliela problēma. Jūs zinat, ka padome tagad uh, šo izvērtējuma ziņojumu atsakās uh, nodot uh, mūsu rīcībā. Uh, neskatoties uz to, ka priekšstādākums un referents ir apņēmušies to darīt. Bet mēs arī gribam izdarīt spiedienu uz padomu, lai tā dot mums pieeju dokumentam, kas ir nepieciešams. Un, lai mēs būtu visam korekti, jāsaka arī, ka tā ir tāda politiska problēma. Tā izriet no Francijas uh, valdības politiko uh, atbalsta arī Vācijas valdība, kas uh, kavē Bulgārijas, Rumānijas uh, iesaistīšanos pilnā apjomā Schengens uh, zonā. Organizētās no, uh, uh, noziedzības uzsvēršana un teikšana, ka tā varētu apdraudēt uh, Schengens uh, zonas un valstis, uh, kā arī uh, pieju uh, SIS 2. Uh, sistēmai, bet uh, Rumānija un Bulgārija jau ir, uh, teiksim, pieeja tādā veidā, ka tās uh, dod, nodod jau savus datus, un bez tam par tieslietu problēmām, jā, nevar tās noliegt, bet pats esmu bieži kritizējis Rumānijas valdību, kas pilnā apjomā nav respektējusi sadarbības kritērijas, piemēram, kritizēja Romu situāciju un risinājumus, kādi tiek piedāvāti. Uh, Bet, nu, jāsaka arī, ka daudz, kas daudzi noteikumi, kā tiek izvērtēti, ir mākslīgi radīti. Iestājas noteikumi ir skaidri, tie jau ir izvērtēti padomē. Domāju, ka mūsu loma tagad ir pārliecināties, ka šis izvērtējums ir bijis uh, korekts. Citu uh, noteikumu radīšana nav akceptējama Vācijas un Francijas nostāja drīzāk ir saistīta ar saspringtajām attiecībām starp Rumānijas valdību un šo valstu valdībām. Un es domāju, ka nevajadzētu apšaubīt šo Rumānijas un Bulgārijas valdību rīcības spēju. Tā spēja atrisināt divpusējās attiecības un arī citus jautājumus, piemēram, tādas kā Roma attiecība. Eiropas parlamentiem jāaiz, parlamentāriešiem jāaizstāja Eiropas pilsoņu intereses. Un noteikumi ļoti skaidri. Eiropas parlamentam ir jādod savs viedoklis par abu valstu iestāju, balstoties tikai un vienīgi uz šo izvērtēšanās līgumu. Un tas priekšlikums, kādu jūs piedāvājat, proti nekavējoties eh, rast pieeju šim ziņojumam, ir labākā pieeja Un tā mēs varēsim sniegt mūsu atbildi, balstoties uz, tikai uz juridiskiem un tiesiskiem argumentiem, kāda pat laban eksistē. Paldies! E, Paldies, Gonces kundz, lūdzu. E, Paldies, Koeljo kungs, par jūsu ziņojumu. Es domāju, ka viņš ir bijis ļoti diplomātisks, jo tas absolūti ir neakceptējams, ka mums nav pieejas šim dokumentam un ka parlamentam. Uh, ir jābalso, nu tā reāli nezinot īsti par ko balso, un vēl tik um, politiski jūtīgā jautājumā. Tad, kad uh, Ungārijas uh, s, nu, situācija bija tāda, ka tā iestājās šajā Schengen zonā, man liekas, ka tas pat vairāk uh, atstāja iespaidu uz iedzīvotājiem nekā iestāja Eiropas Savienībā, jo tas atstāja iespaidu uz ikdienas dzīvi. Uh, un esmu pārliecināta par to, ka visi tā nu, ļoti uzmanīgi raugās uz to, vai es izmantot tādu pašu mērauklu, vērtējot katru valsti, un vai ir uh, vienlīdzība šādā attieksmē. Mēs zinām jau ilgu laiku, ka tas ir ļoti nozīmīgi šiem cilvēkiem šajās dalību valstīs. Pievienoties Schengens zonai ir ļoti nozīmīgi. Un jāzina, vai pilsoņi uh, atbalsta iestāju Schengens zonā un atbalsta iestājies. Tātad tas ir Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu lēmums eh, iestāties Schengen zonā. Un uh, mēs nevaram runāt tikai par uh, to mūsu komitejā, bet arī priekšstādātājiem Buzekam ir jāformulē pozīcija un ir absolūti nepieciešams, lai mums būtu pieeja visiem dokumentiem, lai novērstu tāda situācija, kādā atrodamies pat laban. Zamers kundze. Samer. Yes. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich... Jā, paldies, priekšstādāja kungs. Arī es gribētu pateikties Kāljā kungam. Ir jābūt nediplomātiskiem. Mēs jau neesam diplomāti, mēs esam politiķi. Mums jāsaka mūsu viedoklis. Es zinu, ka tradīcijas un runas kultūra politikā ir atšķirīgas arī dalībvalstīs. Bet reģions, no kuras es uh, nāku, manā reģionā runā tādu ļoti skaidrus vārdus, un, manuprāt, ja par problēmām skaidri nerunā, tad tās nevar atrisināt. Jārunā par problēmām, un tāds viedoklis jāpārstāv politikā. Vēlos uzsvērt to, ka nu, tā ir tāda neredzēta nekaunība no padomas puses nedot mums šos dokumentus. Un tad uh, tikai dažiem uh, izmeklētiem uh, ļaut ieskatīties uh, slēgtā telpā dokumentos, padomu sēkā, kur nu tad ir jāiet uz šo padomu sēku, tas vispār ir neiespējami. Tikpat labi šeit varētu dokuments jā, izdalīt. Es pati strādāju trešajā sasaukumā šeit. Pirmos desmit gadus uh, strādāju tikai pie likumdošanas, tādēļ visu to pazīstu arī šo sadarbību ar paz, padomu, bet tā kā tas tagad ar Lisabonas līgumu ir uh, iesaistījies, un mēs esam koplēmumi arī Libe komitejā, tā kā tas uh, tagad šeit ir, uh, to ne, neesmu tādu piedzīvojusi, manuprāt, tas ir neizturami. Un domāju, ka parlamentam nav jāļauj tā pret sevi izterēties. Mēs varam atgādināt, ka mēs esam uh, pilsoņu pārstāvi un mūsu pilsoņiem ir tiesības uz to, lai mēs kārtīgi viņus pārstāvētu. Un, ja to gribam, tad, protams, ka ir nepieciešama pieeja informācija. Tas taču pilnīgi skaidrs, taču pat nav apšaubāms. Un, protams, ka nevar pieņemt lēmumu par kaut ko, kā saturs nav zināms. Ja dokumenti netiek uh, doti, tad uh, rodas aizdoms, ka nu kaut kas taču nav kārtībā. Uh, ja dokumenti netiek doti eh, sabiedrībai. Tātad uzreiz ir tādas šaubas, jā, bet nu tad tur kaut kas nav tā īsti kārtībā. Un tādēļ tas tiek uh, slēpts. Un tas rada bailes iedzīvotājos. Jā, Vācijā ir bailes iedzīvotājos no tā, ka Bulgārija Rumānija iestātos Schengen sezonā. Tās ir bailes iedzīvotāju vidū, bet kā tad tās varētu novērst? Uh, ja nav kaut kādas informācijas par šo tēmatu. Ja es došos uh, uz mājām, teikšu, jā, padome nedod dokumentus. Es arī nedrīkstējos ieskatīties. Referents drīkst, bet arī politisko grupu ietvaros dažkārt viedokļi ir dažādi un varbūt referents, ar kuru, nu, laimīgā kārtā parasti mēs uh, pārstām vienot viedokli. Viņš taču arī varētu sazin, ko man stāstīt, un man būtu viņam jātic un um, jābalso, kā viņš iesaka. Tādēļ man skatījums nu, nevar atzinam sastādīt bez tā, ka katrs no mums būtu redzējis šos dokumentus. To nevar. Vai arī mēs eh, nododam atzinumu ar tādu saturu, ka mēs to noraidam, jo mums nav pieejas dokumentiem. Un varbūt, ka varētu tā, tā darīt. Nu, es eh, arī par to esmu domājis, varbūt, ka tieši tā vajadzētu arī darīt. Tieši tādēļ dot negatīvu atzinumu, jo mums tiek atteikti pieeja dokumentiem. Un ne tikai prezidentūra, bet padomu kopumā ar prezidentūru pašu, varbūt, ka tas nemaz tik daudz nav saistīts, to īsti nevar vērtēt, bet, nu, pieprasījums jau tika iesniegts Beļģijas prezidentūras laikā. Tā kā padome kopumā negrib, lai mēs kā pilsoņu pārstāvniecība varētu iepazīties ar šiem dokumentiem. Mans priekšlikums ir tāds, ka mēs ā, nodot negatīvu vērtējumu, ja nekavējoties mums netos pieeja šiem dokumentiem. Un esmu iepriecināts par to, ka mūsu komitejas priekšsādātājs pārstāv tādu pašu viedokli. Thank you. Paldies, Ernstas kundze. Paldies. Vispirms gribētu tiešām pateikties referentam. Es kā ēnu referente piekrītu jūsu pozīcijai, un man ir arī prieks, ka e, mūsu priekšsēdētājs skaidri izteicās. Es vienmēr esmu par skaidru valodu, varbūt tas tad nav tik diplomātiski, bet nu tad e, labāk skaidri nekā diplomātiski. Jo es e, gribētu vēl uzdot arī pāris jautājumus, balstoties uz kādu reglamentu pāntu, tas vispār notiek, ka mums tiek teikts, uh, ka referents, koordinātori un varbūt pāris ar ēnu referenti var uz turieni iet. Tad, tad uz kāda pamata tas notiek, būtu interesanti to vienkārši uzzināt. Un vēl jautājums, kas tad tiek slēpts, kāpēc šī slepenība, kāpēc mēs nesaņemam šos dokumentus. Un gribētu uzdot arī eh, jautājumu, kāpēc un kāpēc padome šeit uh, rada tādu neusticību pret parlamentu. Uz šo jautājumu gribētu saņemt skaidru atbildi. Un vēl gribētu teikt, ka Vācijas mēdījos līdz pat reģionālajam līmenim šobrīd uh, notiek spekulācijas par to, kas tad ar Romāniju un Bulgāriju notiks, uh, runājot par viņu iestāju Eiropas Schengen zonā. Uh, Tātad es lasu vēs, avīzēs, ka ne tikai Vācija un Francija ir pret, jo ir korupcija un tā tālāk, jā, bet Somija un Polija un Čehija arī vēl domā. Un 24. februārī padomi tad gribētu vienoties, un tad paraudzīsimies, kā tad būs. Un tad man uzdod jautājums, loģiski cilvēkiem ir bažas, un tas ir jāuztver nopietni, jo īpaši šie cilvēki dzīvo pierobežā, un es nevaru viņiem atbildēt. Tātad man tas ir pilnīgi nesaprotami. Un šīs spekulācijas tiek pieļautas uz šo divu valstu rēķinu, un to gribētu vēl pateikt, ka tas viss kaitē abu šo valstu reputācija, un es nezinu, vai mēs to drīkstam tā pieļaut. Es domāju, ka nē. Atbalstu Vēberskundas priekšlikumus un arī to, ko grupu, ko teica mūsu priekšsādātājs, komitejas priekšsādātājs, un atbalstu arī uh, Vēbers kundz teikto, ka mums vajadzētu tiešām Buzek kungam rakstīt vēstuli padomai, bet es nekādā ziņā negribētu atbildēt uz šo situāciju ar negatīvu balsojumu to Bulgārijā un Rumānijā. Uh, vispār neviens nesapratīs. To nevajadzētu darīt, bet ir jāparūpējas, lai mums būtu pieejami dokumenti, lai mēs varētu pamatot pieņemt lēmumu. Paldies! Mrs. Lutford. Lutfords kundze. Thank you, Chairman. Um, I fully agree with... Paldies, priekšsādātāji. Pilnīgi piekrītu tam, ko kolēģis sacīja par procedūru. Of elected MEPs. To, ka uh, tiek eh, laupītas vēlētiem parlamentu deputātiem tiesības piekļūt dokumentiem. Piekrīt mūsu grupas koordinators Vēbers sacītājiem, šī situācija ir neciešama. Bet um, es negribētu tikt uh, pārprasta mm, ziņojums par Rumāniju un Bulgāriju ir jāskata esošās juridiskās situācijas ietvaros, ka ne, tas attiec uz jautājumiem, kas ir izklāstīti Schengens izvērtēšanas pirms iestāšanās procesā. Taču e, tā ir pašā laikā ir sadarbības un pārbaudas mehānisms un nav juridiskas saistības starp šīm abām lietām, un tāpēc padomē un parlamentam ir jāpieturas pie šī procesa juridiskā ietvara. Katrā ziņā, manuprāt, ir savādi, ka nav starp šīm e, lietām saiknes. Bet e, tas attiec ne tikai attiecībā uz Romāniju un Bulgāriju. Es atzīstu, ja es runāju kā pārstāvot valsti, kas nav eh, Schengenas telpā, neatkarīgi no tā, kāda es to vēlētos, bet man šķiet eh, savādi tas, ka mēs varam runāt par um, eh, pienācīgas robežu kontrolas izveidošanu, piekļūt datu bāzēm, pietācīgu likumu ieviešanu, bet uh, runājot par dažādām tiesiskām darbībām, cīņu pret korupciju, cīņu pret organizēto nozīmi. Šie jautājumi nav saistām ar Schengens iestājas jautājumiem, bet fakts ir tāds, ka tāda ir juridiskā situācija. Es domāju, ka tā ir daļa. E, daļa no pierādījumiem tai situācija, kurā šobrīd e, ir nokļūs Eiropas Savienība, kad patiesībā ir šādas šķērs atsaucas starp abiem tematiem, neatkarīgi no tā, ka tad, kad Koļļo kungs ziņojot par piekļuvu Schengens informācijas sistēmai, runāja par nepieciešamību pēc jaunas izvērtēšanas sistēma, kas būtu vienkārši efektīva un caurskatām. Un dot iespēju Schengens tāpā saglabāt brīvu pārvietošanos, manuprāt, ir nepieciešams um, ņemt vērā viņa ieteikto un uh, pārdomāt uh, pārbaužu inspekciju verifikāciju iespēju, kas ir nepieciešams vesā rindā joma Eiropas Savienības valstu. Fakts ir tāds, ka mums ir Lisabonas līgums, bet vēl aizvien prevalē uh, novecojusi domāšana, ka mēs, mēs vienmēr pieturamies pie diplomātiskā kluba mentalitātes. Mēs net, neizteiksim viedokli vienam par otru, bet Rumānija, par Rumāniju un Bulgāriju ir, ir jāpauž tagad viedoklis un par to, un lai uz to tiktu atpakaļ attie, tiktu attiecināts juridiskās novērtēšanas mehānisms. Es domāju, ka šobrīd situācija ir ļoti dīvaina. Paldies, Marinesku kungs, lūdzu, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties Koeļu kungam par prezentāciju un gribu pateikties eh, par to, ka viņš ir radis risinājumu ik vienam variantam, e, kur, ar kuru mēs varētu saskarties. Tāpat arī gribu pateikties deputātiem, e, kuri izteicās par to, ka e, iestāšanās Schengen zonā var tikt balstīta uz šiem vērtiem ziņojumiem. Tas ir ļoti svarīgi abām valstīm, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka parlamenta atzinums ir ļoti svarīgs. E, grupa šeit vēl pieņem e, lēmumu 28. janvārī, ko Ļukungs mums izklāstīja e, iespējamos variantus, un kāds no tiem arī notiks. Trešajā datumā mēs nākam klajā ar ziņojumu mūsu uh, mūsu, eh, mūsu komitejas ziņiem pēc tam, notiek balsojums komitejā un pēc tam plenārsēdē. Mums būs jāpieņem lēmums atkarībā no 28. janvāra pieņemtā lēmuma. Es varu šeit piekrist jums, ka mums ir nepieciešama šī pieeja, lai dokumentiem, lai mēs varētu balsot apzinoties lietas būtību. Un mēs, mēs arī zinām, ka Rumānijas vēstniecība ir lūgusi deklasificēt šos dokumentus, lai mēs izvairā, varētu izvairīties no administratīviem šķēršļiem. Es domāju, ka jāveic visi pasākumi maksimāli drīz lai mēs varētu saņemt informāciju ļoti drīz un lai mēs varētu pieņemt lēmumu. Es nevēlētos, lai mēs bloķētu abu valstu pievienošanu Schengen zonai tīri administratīvi iemesli dēļ. Vēl jau vairāk tāpēc, ka nekad šo valstu iedzīvotāji nesapratīs, kāpēc viņiem tiek liekties vēju uz brīvu pārvietošanos tikai tāpēc, ka pastāv kāds strīds starp divām institūcijām. Tāpēc ir nepieciešams rīkoties maksimāli drīz, lai mūsu rīcībā būtu B plāns. Atkārtoju vēlreiz. Bulgārija un Rumānija lūdza deklasificēt informācijas, lai mēs varētu saņemt informāciju maksimāli drīz. Paldies, paldies, Štānokas kundze. Thank you, Chairman. Having... Paldies, priekšsādātāja kungs. Es kā viena no pēdējām runātājiem droši vien šeit izsakos, neskatoties uz to, ka esmu ēnu referents no zaļajiem šajā uh, ziņojumā. Nē, man bail, ka jūs nebūsiet viena no pēdējiem runātājām. Un tas man ļauj uh, tagad jums uh, atgādināt, ka vajadzētu runāt par lietu un eh, pārāk ilgi nerunāt, lai mēs varam turpināt darbu, jo ir vēl viens punkts, kas mums ir jāizskat. Paldies! Jā, bet uh, parasti ēnu referenti izsakās pirmie. Bet nu labi, gribēju tikai pateikt, ka man ir. Uh, jāsaka, mēs viensprāts tagad esam par to, ka Tātad mēs esam visi viensprāts, un tas ir eh, rēts gadījums. Tagad mums ir jāīsteno tas, ko referents piedāvāja. Šis ir skaidrs un radikāls priekšlikums un esmu pateicīga arī priekšsēdētājiem par viņu vēstulēm un mūsu skaidro pozīciju attiecībā uz padoms priekšlikumu. Un es esmu arī viena no tiem, kam nav pieeja šiem dokumentiem, jo es neesmu koordinātori no mūsu grupas. Un es arī esmu no valsts, kas iestājās Schengens uh, zonā iepriekšējā kārtā. Un es domāju, ka Rumānijai un Bulgārijai ir jāiestājas Eiros, uh, es atvainojos, Schengens zonā bez jebkādiem aizspriedumiem vajadzētu pret viņiem izturēties. Negribu ilgi runāt, jo daudz kas jau ir pateikts, un gribēju tikai norādīt, kāda ir zaļās grupas pozīcija, proti, ka mēs pilnībā atbalstām mūsu referentu pozīciju. Paldies. Thank you, Mrs. Dan Paldies, Tanakas kundze. Jūs pareizi teicāt, jā, ka mēs vienmēr vēlamies un cenšamies dot vispirms vārdu ēnu referentiem, bet nevienmēr tas ir vienkārši, jo es nezināju, ka tik daudz ēnu referentu bija šajā ziņojumā, bet ja es zinu, ka tā tas ir, tad es parasti dodu vispirms vārdu ēnu referentiem, protams. Tagad Klēsa kungs. Shorter, because... Lūdzu, izsakieties īsi, jo, kā jau es teicu, joprojām ir garš runātājs saraksts. Ik was sowieso van plan om om minder lang te spreken. Al... Jā, paldies, priekšstādāj, kungs. Es tā mm, arī negribēju ilgi runāt, un uh, netik daudz kā iepriekšējā runātāja gribēju pateikties Kailio kungam par padarīto darbu. Man liekas, ka viņam arī ir taisnība. Eiropas parlaments vienkārši nevar tādu situāciju pielaist, un um, mums kā deputātiem jāuzņems mūsu atbildība. Jādara mūsu darbs, tādēļ atbalstu to uh, priekšlikumu, kādu izteicāt jūs, ka uh, parlamentu priekšsādātājs uh, rakstītu vēstuli padomai un uh, pieprasītu to, lai visiem komitejas deputātiem uh, parlamentāriešiem būtu pieeja šai informācijai. Tas ir nepieciešams, jo ja mēs nezinām pilnā apjomā, kas notiek, tad ir baumas rodas, tad tiek runāts, ka nu, vienā valstī ir situācija labāka, citā nē. Un uh, secinājumi jāizdara balstoties uz uh, dokumentiem. Gribu norādīt uz to, ka ir uh, Frontex Europa Eurojust 2010. gada mājā um, konfidencionāls uh, dokuments, uh, un tur tiek norādīts uz problēmām Bulgārijā un Rumānijā. Uh, Šeit runa nav vis, uh, tikai specifiski par Schengenu, bet nu, jārada šī sakarība. Un ja mums nav tādas viennozīmīgas atbildes, ja mēs nevaram ieskatīties, uh, tad uh, mums ir jādod negatīvs uh, atzinums par Rumānijas un Bulgārijas iestāju Schengen zonā. Um, thank you, Chair. Vreau și eu să... Šādātāji, es gribu pateikties referentam un gribu pateikties um, visiem deputātiem par atbalstu šajā procesā, uh, kas attiec uz Rumānijas Bulgārijas pievienošo Schengen stelpai. Tagad četri jautājumi, bet ļoti īsti. Pirmkārt. CVM. Gribētu runāt par tiem, kuri runāja par šiem tematiem Latvijas kundze, piemēram. Man e, tas, šis sadarbības un attīstības mehānisms ir kaut kas noderīgs, kas atbalsta šīs balstis, kas atbalsta visus tos, kuri strādā, lai varētu konsolidēt un turpināt procesus. Tā, e, justīcijā, cīņā pret korupciju, organizēto noziedzību. Šim organismam nevajadzētu būt par ahilei papēdamā šīs valstīs. Es biju tieslietu ministrs, kad eh, tika izveidots eh, šīs mehānismas. Tas bija noderīgs, tas ir noderīgs un vienmēr tāds būs. Eh, otrkārt, ļoti kategoriski jānorāda tas, ka Eiropas parlamenta deputātiem ir jānodrošina pie tehniskiem novērtējumiem, lai varētu apzināties, kas notiek, lai varētu pieņemt lēmumu. Tas ir mūsu darbs. Nākamais punkts. Ja kādai valstī ir tehnisks, pozi, tehniskais pozitīvs novērtējums Schengen ziņā, tad nav nekāda iemesla atlikt uz vēlāku laiku pievienošanos kāpēc tad notiek E, šīs izvērtēšanas, kuras pēc tam varētu netikt ņemtas vērā. Tāpat arī ar, ar šādu izvērtēšanu mēs varētu skaidrot Rumānijas un Bulgārijas sabiedriskai domai un citu dalību valsts sabiedriskai domai, kāpēc mēs šādu lēmumu pieņemam. Ir jāskaidro un jāargumentē tīri tehniskā veidā viss. Un visbeidzot, es lūdzu paturēt pašreizējo darba kalendāru lai varētu pievienoties Schengenas eh, telpai mārtā. Mēs apzināmies, ka mums ir nepieciešama piekļuva doku dokumentiem, un tajā mēs visi esam solidāri. Paldies, eh, Holmairs kundze. Priekšsēdētāja kungs, es pārstāvu reģionu, kurā eh, šīs diskusijas jau ir zināmas. Pārstāvu augšu Franku federalizējumu Un uh, robeža ar Čehiju ir uh, viena no mūsu robežām. Un tika diskutēts par tām katastrofālajām sākām, kādas būtu, ja uh, tad, kad atvērsies robeža un tad, kad Čehija iestāsies Schengen zonē. Un pēc desmit gadu analīzes jāsaka, ka noziegums kāds ir samazinājies un cilvēki ir ne tikai pieraduši, bet arī nu, sistēma ļoti labi funkcionē. Un mums ir jābūt. Uh, Viena no tiem domās par to, ka Schengens noliekums tomēr dod pievienoto vērtību. Piekrītu referenta viedoklim par to, ka mums ir jābūt pieejai dokumentiem. Es uh, vienkārši domāju, ka um, valsts vienkārši vēl nav uh, sapratušas, ka ir Lisabons līgums stājies spēkā un viņām vajadzētu vienkārši uh, saprast, ka parlaments ir atbildīgs uh, par uh, daudzām papildus jomām. Tādēļ atbalstu jūs un gribu teikt, ka nu, nedrīkst būt tā, ka tikai koordinātori nēda referenti, bet nedrīkst ar līdz sastādītājiem, uh, kas šo dokumentu sastāda, viņi nedrīkst par to runāt. Nu, kā tad var sastādīt ziņojumu un kā tad var diskutēt ar, par to? Kā var to darīt, ja nevar par datiem runāt? Nu, parlamenta ietveros tas nav īstenojams. Un referenti tas nostāda pilnīgi neiespējamā situācijā. Tādēļ ļoti atzinīgi vērtē ideju par šo vēstuli un bez tam parlaments. Ja nevirzās um, um, situāciju uz priekšu pēc Lisbonas līguma stāšanās spēkā, tad mums pašiem ir jābūt spēkam iesniegt vienreiz sūdzību, lai Lisabonas līgums saturs kļūtu skaidrāks. Nu, ceru, ka padomu apdomāsies. Un vēl par saturu. Šengens līgums visiem tiem, kas jau ir Šengens uh, līgumā, viņam noteikumiem jābūt vienādiem kā tiem, kas ir tajā, kā tiem, kas pievienojas. Un ja ir uh, papildus kritēriji, tad padomē tie ir jānosauc. Ir jābūt skaidrībai, jau tiem jābūt nosauktiem. Un tādēļ es uh, atbalstu to, ko Karlas Kēljo teica plenārsēdē. sēdē vai izvērtējums, kāds ir paveikts darbs vispār Schengens nolīgumā. Līdz šim, līdzinējiem dalībniekiem nebūtu jāpaveic tā cikliski, lai būtu skaidri kritēriji arī par to, kā Schengens uh, līgums jāizpilda <clears throat> kopumā. Un domāju, ka Romānija un Bulgārijai jā. Ja rada skaidrību, jo tā kā tas tagad notiek, rada ne tikai nedrošību Bulgārijas un Rumānijas pusē, gan arī tajās valstīs, kas jau ir Schengen zonā. Šeit tiek radītas bažas, kurām uh, nebūtu nemaz jābalstās uz tādas reālas bāzes, tādas nebūtu. Tagad Jotovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, referentam Koeljo kungam, kas ne tikai aprakstīja šo situāciju, kas ir radusies padomē, bet eh, viņš piedāvā arī dažādas iespējas, ko mēs varētu darīt šobrīd. Gribētu piebilst šiem te faktiem, eh, kas tika prezentēta arī viena lieta, kas rada ļoti jutīgu situāciju manā valstī Bulgārijā. Un šeit es runāju ne tikai kā uh, um, Lība komitejas deputāts, bet uh, kā bulgārs. 16. decembrī Koljo kungs oficiāli pieprasīja darba versiju šiem dokumentiem, uh, un 21. decembrī Eiropas komisijai jau bija Francijas un Vācijas vēstule, kurā tika teikts, ka Bulgārijas un Rumānijas uzņemšana Schengen zonā būtu jāatliek un tika nosaukti trīs eh, svarīgi kriteriji, kas nebija saistīti ar uh, eh, tehniskiem kriterijiem, un tas mums radīja iespēju, ka tas viss jau bija izlēmts iepriekš. Es atvainojos, kolēģi, bet visas šīs diskusijas, kas tagad notiek un kas tiek spriests Eiropas institūcijās, tas šķiet viss ir veltīgi. Daudz par to tiek runāts Eiropas plašsaziņas līdzekļos, eh, arī šajās uh, valstīs par standartiem, jo pavisam nesen uh, bija valsts, kas iestājās Schengens zonā, un tad šādi nosacījumi viņām netika uzstāstīti. Ļaujiet man jums atgādināt, ka prezidentūra un uh, komisija uh, publicēs februārī uh, tehnisko ziņojumu par to, kāda, kāds ir progress uh, uh, verifikācijas mehānismā. Un, uh, šajā te saistībā es gribētu pilnībā atbalstīt uh, šo te ideju, kas tika pausta, ka uh, vajadzētu Buzekungam rakstīt vēstuli, lai šis jautājums varētu tikt atrisināts visaugstākajā līmenī, jo šī situācija ir rada daudz aizdomu, bāžu un baumu. Un var pateikt, ka visi, kas ir ieinteresēti Bulgārijas un Rumānijas uh, uh, iestāšanā nav ieinteresēti uh, tehnisko jautājumu atrašanāšanā. Visi tikai gaida tehnis, šo te politisko lēmumu, bet kāpēc tas ir nepieciešams? Vai tā ir kaut kāda uh, politisko spēku samēru mērīšana, jo tuvojas kaut kādi mm, svarīgi lēmumi Vācijā, kas jāpieņem, es nezinu. Šīs divas valstis, runājot par tehniskajiem kritērijiem, ir gatavas dalībai Schengenā. Es atbalstu uh, Koljo kunga ideju, ka mūsu komitē nevajadzētu paust viedokli, pirms nebūsim saņēmuši pilnīgu informāciju un dokumentus, jo citādāk mēs nevaram pieņemt lēmumu. Luhan kungs, lūdzu. Priekšstādātā kungs. Liekas, ka saskaramies ar uh, problēmu kāda būtu uh, likumdošanas veidošana likumīgā veidā. Iet runa gan par procedūrām parlamentā, gan sadarbību ar padomu, bet liekas, ka daži negrib to respektēt, respektīvi mums nav pieeja uh, tehniskiem datiem, lai sastādītu mūsu ziņojumus. Ļoti uzmanīgi uzklausīju, ko teica mani kolēģi no dažādajām valstīm. Un liekas, ka nu, mēs uh, redzam te tādu noteiktu tendenci dažās dalībvalstīs. Par Koelio kunga pozīciju viņam ir pieeja plašākai informācijai nekā mums. Un man liekas, ka mums nu, jāuzticas mūsu referentam un pretēji tam, ko daži kolēģi teica. Es nedomāju, ka mēs varam negatīvi balsot, ja mums nav pietiekam daudz informācijas. Tas ir demokrātisks process Un um, tādu pašu noteikumu jāpieliet uz visām dalību valstīm Schengen zonā. Mēs nevaram ieviest jaunas noteikums um, jau procesa laikā. Es domāju, ka tas nav saistīts ar uh, ļoti precīziem un konkrētiem apstākļiem, kāda ir noteikti, lai varētu iestāties Schengen zonā. Un visbeidzot, lai paskaidrotu situāciju pilsoņiem, pilsoņiem tajās valstīs, kas jau ir eh, sen Eiropas Savienībā vai arī jaunajām dalību valstīm. Mums jāskaidro, kas ir Schengens eh, zona, kāda eh, noteikuma jāizpilda, un ļoti skaidri jāpaskaidro, ka ir vienota demokrātiska procedūra jāaiziet. Domāju, ka jāuzticās ir uh, Kalija kungam, balsot par viņa ziņojumu. Un es domāju, ka mums būtu negatīvi jābalso. Es domāju, ka mums vajadzētu īstenot spiedienu uz padomu, lai pēc iespējas ātrāk varētu ieskatīties eh, dokumentos. Paldies! Thank you very much. Kostinārio kungs, lūdzu. Please allow me to switch now on Romanian. Aparțin unui partid de opoziție din România. Es esmu no opozīcijas partijas Rumānijā, esmu kritiķis Ehm, es kritizēju pašreizējo Rumānijas režīmu, taču šeit es gribētu izteikties nevis kā Rumānijas, bet kā Eiropas parlamenta pārstāvis. Un ko es konstatēju? Pirmkārt, es konstatēju to, ka kritērija, kas tiek piemērota citām dalību valstīm Eiropas Savienībā, to pievienošanās brīdim Schengens telpai ir mainījušies eh, skaidri to nemaz nenorādot pa šo laiku ir bijuši um, mēģinām mainīt šos noteikumus, taču ir mainījušies principi likumdošanas bāzes eh, pamatos. Tas nozīmē, likumdošana nevar uh, uh, piemērot attiecībā uz pagātni. Likumam nav atpakaļjošu spēku. Ja mēs vēramies uh, piemērot kādu noteikumu, tad tas ir no šī brīža un nākotni, un nevis attiecībos pagātni, un Bulgārija ir nepieciešama tie paši noteikumi, kas attiec uz citām valstīm. Otrkārt, tas pats attiec uz Rumāniju. Otrkārt, mēs varam pie, e, piekrist, ka e, e, mēs varam lemt pār Bukarestes valdības deklarācijām. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst šeit, ka pastāv divu pusēju problēma un uzraudz. Šengens kritērija uzraudzības klauzula, lai varētu nonākt pie secinājuma par to, ka komisija vai atsevišķas dalībvalstis pieņemtu lēmumu, kas galīgi nav saistāms ar objektīviem Šengens mērķiem, bet gan ar eh, subjektīviem politiskiem mērķiem. Un tāpēc es, kā Eiropas parlamenta deputāts, apsveicu Koeļu kunga priekšlikumu un lūdzu eksplicīti šeit piekļuvu dokumentiem un paredzētās darba kārtības ievērošanu tādu, kā tāda bija paredzēta iepriekš. Un e, balsojums attiec uz tehnisko novērtiem, nevis uz politiskiem kādiem e, politiskiem e, viedokļiem. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu savukārt atbalstīt kolēģi Kārlosu Koeļu un to, ko sacīja citi kolēģi. Attiecībā uz mūsu pieprasījumu padomī dot iespēju visiem deputātiem iepazīties ar pievienošanās dokumentiem. Un e, pat e, komi, padomas interesēs ir šādas piekļuvas sniegšana. Tas nodrošinātu uh, caurskatāmību un izvairītos no jebkādas spekulācijas par šo tematu, kā tas notiek šobrīd. Man šķiet tāds eh, iespējas, ka viss tiek sajaukts. Eh, Vācija un Francija netieši norāda uz politiskiem mērķiem, un šī vēstule nekādā veidā nav saistāma ar tehniskajiem kritērijiem iestājas eh, Schengenas telpā. Es gribētu aicināt jūs lūgt, lai padome nodrošina piekļuvi dokumentiem, uh, kā arī, lai Francija un Vācija paskaidro cīkāk savu pozīciju. Pašreizajā neskaidrajā situācija krietni vien e, palielina procesu. Divi vēstījumi, ko mēs sagaidām no padomas. Pirmkārt, lai dialogs starp institūcijām un sadarbības starp institūcijām notiktu maksimāli vislabākajā līmenī pirmkārt, un otrkārt, lai nebūtu nekādas vietas caurskatāmības trūkuma procedūru sakarā kurām ir jābūt vienādām attiecībā uz visiem. Tas attiec uz mūsu e, ticamību kā institūcijai, un mums ir jāpanāk, lai visi Bulgārijas, Rumānijas un Eiropas pilsoņi varētu turpināt mums ticēt. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Jā, bija visai gara uzstāšanās kārta. Šobrīd es neredzu vēl nevienu runātāju. Ensjūkungs, vai jūs gribat eh, nākt klājā ar kādu eh, reglamentu jautājumu vai vienkārši izteikties, jā, man šeit ir doma tāda. Ņemot vērā to, ka mēs saskaramies ar bezprecedenta situāciju, kur izraisīs padomu, vai mēs varētu Eh, lūgt juridiskam dienestam vai arī jūs eh, priekšsēdētāji varat vērsties, eh, vērsties Eiropas kopietiesā, lai respektētu šo, šos noteikumus. Jā, turpina priekšsēdētājs. Es atbalstu piekļuvu dokumentiem, kas tiek sniegta visiem lībe E, komitejas locekļiem saistībā ar parlamentu atzinumu, kas jāsniedz šī dosie sakarā. Ne tikai tāpēc, ka ir jāpilda liko Lisabonas līgums, bet lai notiktu lojāla sadarbība starp parlamentu un padomi, un arī tāpēc, ka tas ir principa jautājums. Un uh, iespēju parlamentam īstenot savus pienākumus. Papildus eh, visam es redzu, ka šeit ir liela vienprātība, kas atbalsta Schengen sakī attiecināšanu pēc būtības, bet tīri principā es gribētu not uzsvērt to, ka jānorāda, ka es vēlos. No, kopš Beļģijas prezidentūras beigām un Ungārijas prezidentūras sākumā, kas mums ir jādara, mums ir jāuzraksta vēstule padomēji, interpretējot līguma garu un to, kas skaidri paužas, izpaužas mūsu diskusijās, ka ir jāspēr papildus soļi. Un rīt mums notiek koordinātoru sanāksme, kurā mēs varētu izskatīt iespēju vērsties pie juridiskā dienesta avansējot mūsu tiesības vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai nodrošinātu to, ka Lisabonas līgums tiek pilnībā respektēts tad, ka tajā, kas attiec uz sadarbības principiem ar padomi un parlamentu kā Eiropas Savienības likumdevēģiem. Pretējā gadījumā mēs pieturamies pie izvēlētā darba grafika Un pirms mēs atkal uzklausām referentu Koeļu kungu, kurš saņēma plašu atbalstu no visrunātāju puses, varbūt mēs varētu uzklausīt arī padomi un prezidentūru. Vai viņi grib izteikties par šo jautājumu? Varbūt padomu vai prezidentūru. Prezidentūra gribētu izteikties. Lūdzu. Köszönöm a szót, és köszöntöm a tisztelt képviselőket. A... Paldies! Šorīt mēs jau runājām par pieeju dokumentiem un varu šeit tikai atgārt, atkārtot to informāciju, ko Pinterkungs ministrs jums deva. Mēs zinām, ka ir šāda prasība un zinām, ka šis dosie ir ļoti svarīgs kā rotējoši, kur mēs strādājam, lai panāktu risinājumu un lai varētu e, ņemt vērā visu pušu prasības. Tā pašā laikā mēs nevaram šo jautājumu risināt, neņemot vērā padomas reglamentu. Mēs esam pārliecināti, ka drīzumā mēs atradīsim risinājumu šim te dokumentu pieejas jautājumam. Paldies! Now... Paldies! Un tagad komisijam kuru arī kāds šeit zālē pārstāv, vai komisija gribētu kaut ko teikt? Nē, ne? nepaldies. Komisijai tikai ir viens uh, komentārs, ka komisijai nav nekāda formāla loma Schengens iestājas procedūrā, tāpēc mēs neizteiksim komentārus. Labi, tad uzklausīsim mūsu referentu Koeljo kungu. Paldies. Paldies, priekš. Uh, du groupe socialiste a toute la raison. Um, pāris piezīmes, jā, protams, ka jums ir uh, taisnība un uh, tas priekšlikums, kas tika izteikts, uh, lai sasauktu tādu uh, sēdi par mūsu stratēģijas ierosina rīt pulksnes 16. un ja koordinātori visi varēs, nu mums nav vajadzīga tāda gara diskusija, bet ja mēs varētu rīt četros tikties, tas būtu ļoti labi. Mans birojs izsūtīs visiem uh, ēnu uh, referentiem e-pastu. Un otra piezīme. Uh, Kāds no mūsu komitejas runāja par uh, uh, um, padomis avotu. Un jautājums, kādēļ mums ir vispār šī uh, problēma saņemt dokumentus par Bulgāriju un Rumāniju? Un uh, atbild bija tāda, kas pārsteidza, jo uh, neteica, ka mums nav problēma ar Bulgāriju un Rumāniju, bet uh, uh, padomu negrib atvērt precedenta gadījumu. Tas, uh, respektīvi, problēma ir, uh, ka mēs ar tādu varētu saskarties visās procedūrās, kāda ir šī. Tā nav uh, tieši šī gadījuma problēma, bet gan uh, padomas uh, vēlme nedot parlamentam dokumentus uh, šādās procedūrās kā šī. Un tas, manuprāt, ir daudz nu, nozīmīgāks. Un trešā piezīme. Tagad angļu valodā. Trešā atbilde. Daži no mūsu kolēģiem eh, ieteica, ka mums vajadzētu paust negatīvu atzinumu par šo jautājumu, jo mēs esam dusmīgi uz padomu. Es nepiekrītu šim viedoklim, jo Rumānija un Bulgārija nedrīkst kļūt par institucionālu cīniņa eh, upuriem, cīniņa starp parlamentu un padomu upuriem. Uh, Ja mēs eh, vēlamies atrisināt šo jautājumu, mēs nedrīkstam eh, sniegt padomē galīgo lēmumu, jo viņiem ir jāsagaida mūsu eh, viedoklis. Mēs varam teikt, ko mēs domājam par Bulgāriju un Rumāniju un visu procedūru, bet tā kā neesam saņēmuši visus dokumentus, tad nevaram sniegt savu atzinumu. Tātad juridiski mēs dosim savu atzinumu, bet uh, nerunāsim pēc būtības. Pēdējā piezīme. Lutfords kundze ļoti interesanti komentāri izteica par Schengenas izvērtējumu sistēmu, un paldies, ka viņa to pieminēja. Daži kolēģiem varbūt atcerēsies, ka es ieteicu parlamentam atteikt uh, tātad noraidīt šo pirmo iniciatīvu no komisijas puses, un mēs to darījām Strasbūrā, un Barozo otrā komisija nāca klajā ar jaunu otro priekšlikumu par Šengēls iz, izvērtēšanas sistēmu. Cecilija Malmstrēma mm, komisijas uh, atzinumā teica, ka mums vajadzētu būt pieejai šim lēmumam, jo mēs esam koplēma procedūra. Es domāju, ka Lutfords kundzei ir taisnība. Tā diskusija, kur mēs pēc pāris nedēļām uzsāksim par jauno Schengens izvērtējumu sistēmu, ir arī tas jautājums, par kuru runājot, mums vajadzētu arī risināt vairākus jautājumus, par kuriem kolēģi šeit runāja šajās debatēs. Un uh, es jau plenārsēdē teicu, ka man ir sajūta, ka tā sistēma, kas tagad uh, pastāv, nav tā labākā. Tās valstis, kas jau ir šajā klubā, parāk strikti raugās uz kandidātu valstīm. Un tai pašā laikā nekritizē tās valsts, kas jau ir šai klubā. Un mums ir vajadzīga nopietna Eiropas sistēma, lai uh, tā varētu godīgā veidā vērtēt visas valstis, visām valstīm, gan tām, kas jau ir Schengen zonā, gan tām, kas vēlas iestāties, būtu jābūt tiem pašiem kritērijiem. Un es domāju, ka nākamnedēļ mēs varētu arī debatēt par šo jautājumu. Tas būs 31. janvārī. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Koeljo kungs. Es domāju, ka tika izteikti daudz vērtīgi komentāri. Rīt Mēs koordinātoru sanāksmē domāsim par to, kādi instrumenti ir mūsu rīcībā, lai panāktu šī principa ievērošanu. Tas ir princips, kas eh, izgaismojās šajās diskusijās, ka parlaments ir pilnībā jāņem vērā šajā diskusijā, arī turpmākajās diskusijās, turpmākajos dokumentos, kas vēl būs. Paldies visiem, kas piedalījās un pāriem pie nākamā punkta. We thank you all. Paldies jums visiem. Paldies visiem. If you all help us out. Būtu jauki, ja jūs ļautu mums tagad izskatīt nākamo darbkārtības punktu. Vai jūs lūdzu varētu? Tie, kas paliek zālē, lūdzu varbūt ievērojiet klusumu, tas mums ļautu pāriet pie desmitā darbkārtības punkta. Un tas būs pēdējais punkts šodien, jo sastais punkts ir atlikts, un septīto punktu mēs skatīsim rīt. Desmitajā punktā ir runa par sprākstvielu prekursoru tirzniecību un lietošanu. Un šeit mums ir klāt arī referents mūsu kolēģis Jans Mulders. Mūsu mērķis tātad ir uzklausīt referenta un komisijas prezentāciju. Tātad šeit ir runa par komisijas priekšlikumu attiecībā uz prākstīvo prekursoru tiesniecību un lietošanu. Un šī likumdošanas priekšlikuma mērķis ir uh, samazinātu sabiedrības pieeju ļoti riskantiem ķīmiskiem vai cita veida bīstamiem uh, sprākstmateriāliem, ko varētu izmantot uh, nepiemērotiem mērķiem. Uh, Tagad uzklausīsim komisiju, pēc tam uzklausīsim referentu, Mulderkungu un arī citus deputātus, kas gribēs izteikties. Vispirms Šīfera kungs no komisijas. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicinātāms un kungi. Es ļoti īsi izteikšos jo priekšlikums ir ļoti tehnisks, skaidrs, kā mēs to redzam pēc tā, ko turam, viegli saprotams un e, e, darbības plāns, e, tas ir sagatavots pēc darbības plāna, kas ir sagatavots 2005. gadā pār to, lai varētu padarīt uh, drošāku uh, sprākstvielu jautājums. Tas attiecas uz dažādām uh, vielām izgatavotas mājas, mājas apstākļos, lai to kavētu pirmkārt, lai mazinātu uh, draudus uh, sabiedrībai no šādām. Um, pašgatavotām sprākstvielām, un otrkārt, lai sagatavotu eh, vienlīdzīgus spēles noteikumus ražotājiem un mazumtirgotājiem eh, Eiropas Savienībā, lai izvarītos no dažādiem eh, situācijas sagrozījumiem un izkropļojumiem, ņemot vērā dažādās noteikumus drošības ziņā dalību valstīs. Un šī iniciatīva ir kā viena no Mm. iniciatīvām, kas norādīta Eiropas Savienības darbības plānā 2005. gadā, ņemot vērā to, ka lielākā daļa teroristu uzbrukumu pēdējo gadu laikā, tā skaitā Londonas uzbrukumu 2005. gadā, ir izmantojuši sprākstošas ierīces, kurās izmantot pašgatavoti materiāli. Izgatavoti no šobrīd viegli iegūstamām ķīmiskām vielām Tāpēc komisija piedāvā aizliegt visbūtiskākās eh, šīs izaivielas eh, substances tirgū, lai tas nebūtu, tās nebūtu pieejamas plašai sabiedrībai. Un regulas pielikumā būtu saraksts ar šīm vielām, kā arī koncentrācijas lieksnes vai daudzums lieksnis, zem kur šīs vielas nav bīstams un var tikt pārdotas. Plašai sabiedrībai savukārt vīrs šīs liekšņi tās tiek uzskatītas pārāk bīstams un netiek pārdotas plašai sabiedrībai. Un mēs piedāvājam šo regulu nepiemērot eh, uzņēmējdarbības darb, eh, transakcijām starp diviem uzņēmumiem, tāpat arī neatiecināt to uz militāriem un e, kārtības nodrošināšanas dienestiem. Šī regula attiektos uz vispārīgo, uz plašu sabiedrību, un tās mērķis ir izveidot vienādus e, spēles noteikumus mazumtirgotājiem. Tāpat arī ņemot vērā konsultācijas, kādas ir notikušas, lai varētu sagatavot pielikumā pievienoto sarakstu. Mēs esam izveidojuši eh, komitejas sanāksmi šo prekursoru jautājumā, kas ir paredzēta arī 2005. gada plānā, un mēs 2008. gadā izveidojām šo komiteju, kas sastāv no dalībvalsts drošības ekspertiem un attiecīgo nozaru pārstāvjiem Mēs esam, mēs esam apsprieduši šos jautājumus, liekot kārtis uz galda, veicot ekspertīzi attiecībā gan uz sliekšņiem, gan kvantitatīvi, gan koncentrācijas ziņā. Un pielikumā pievienotais saraksts pamatā ir šo ekspertu darba produkts šo vielu sakarā. Un pie, runājot par tām vielām, kas tiek izmantotas nesenos uh, teroristu uzbrukumos, ir tāds, ka šīs vielas varētu būt, eh, ir tik plaši izplatīts, ka to iekļaušana būtu bezjēdzīga. Piemēram, alumīnija pulvers, eh, kas ir viegli iegūstams. Tas nav šajā sarakstā, jo uh, nav nekādas jēgas e, to iekļaut aizliegumu sarakstā, ja tas ir tik viegli iegūstams. Par citām vielām, par kura, kuras mēs esam iekļāvuši, mēs esam vienušies, ka tās ir bīstams pārsniedzot kādu zinām daudzumu vai koncentrāciju, un tās var būt bīstams praksē. Protams, šis instruments ir jāpiemēro nepārtraukti mainīgai situācijai un jākoriģē ar atviegloto procedūru. To mēs piedāvājam arī šajā dokumentā ar deleģētajām procedūrām. Komisija varētu pēc attiecīgām konsultācijām ar ekspertiem mainīt un grozīt šos pielikumus, lai varētu tos koriģēt. Un izmantot klusuma procedūru padomēji un parlamentam līdz trim mēnešiem, pirms šie grozījumi un korekcijas status spēkā. Protams, ir arī steidzamības procedūra, kas ir paredzēta gadījumā, ja tik tiešām kaut kas jauns un iepriekš neredzēts parādās un ir jāveic darbības bez kavēšanās. Šajos gadījumos sešu nedēļu laikā vai pat ātrāk, pamatotiem steidzamības gadījumiem varētu veikt pasākums. Un visbeidzot, ieviešana ir dalībvalstu atbildībā. Mēs skaidri pārbaudījām subsidiartāti šiem jautājumiem pārējais periods ir 36 mēneši, kas attiektos arī uz eh, šā, šo vielu atrašanos īpašumā virs noteiktās koncentrācijas. Lai ņemot, lai varētu atbrīvoties no kādiem esošiem krājumiem kas būtu spēkā stājoties noteikumam. Padome sāks darba grupā skatīt šos jautājumus, un mēs ceram, ka padome varētu samērā drīz izskatīt jautājumus, un līdz gada beigām tiktu panākta vienošanās. Tas būtu viss no mūsu puses. Thank you. The rapporteur... Paldies, Mulderkungs. Thank you, uh, Chair. Paldies, priekšsādētāji. Komisijas priekšlikums, manuprāt, ir ļoti skaidrs. Mums ir atšķirīga situācija katrā dalībvalstī, un tas nav vēlams. Šeit mēs runājam par vielām, kuras varētu izmantot arī teroristi, un tāpēc tās ir strikti jākontrolē, lai nebūtu tā, ka bīstam materiāli ir pārāk viegli pieejami. Manas bažas ir eh, par to, vai šis saraksts ir eh, pilnīgs. Esmu kontaktējies ar nozars pārstāvjiem, un eh, noteikti man vēl tiks sūtīta informācija. Mums ir jāparūpējas, lai Eh, ja mēs dodam cilvēkiem licences pārdot eh, citā koncentrācijā, ja viņi eh, pamana kaut kādas aizdomīgas transakcijas, lai viņi var informēt iestādes. Un arī jautājums par datu aizsardzību ir jārisina. Es domāju, ka šajā komitejā mums tas ir jāpārbauda, bet attiecībā uz citiem jautājumiem man šķiet, ka šis priekšlikums uh, ir atbalstāms un No savas puses, manuprāt, mums vajadzētu pēc iespējas drīz to izskatīt. Paldies! Paldies, Mūdar kungs! Paldies arī par to, ka izteicāties tik īsi. Matjē kundze, kā ēnu referente arī ir klāt, vai jūs vēlaties izteikties? Paldies, priekšsādātāji! Man ir apmēram tāds pats viedoklis kā Mūdar kungam par šo priekšlikumu. Eiropols uh, saka, ka tiešām teroristi bieži vien izmanto um, šos materiālus, ko var nopirkt vienkāršos veikalos, lai uh, radītu sprīdzekļus. Un, un tāpēc arī es atnāju Eiropas Savienībai jāpievērš šiem jautājumiem, un tāpēc es atbalstu šo komisijas priekšlikumu. Tā kā jau referents teica, es arī domāju, ka šis te pielikuma saraksts ir vissvarīgākais punkts šajā priekšlikumā, un varbūt uh, vajadzētu padomāt par šo sarakstu un paskatīties. Un varbūt, ka licenču sistēma arī ir uh, ļoti sarežģīta, varbūt, ka varēja atrast kaut kādu vienkāršāku un netik uh, eh, birokrātisku un dārgu veidu uh, dalību valstu administrācijām, kas būtu varbūt tikpat efektīvs, lai cīnītos pret terorismu un nodrošinātu drošību Eiropas Savienībā. Bet es domāju, ka mums vēl būs iespēja runāt par šiem tematiem. Paldies! Paldies jums, Matie kundze! Vai neviens vairāk nevēlas izteikties? Jā, lūdzu, protams, Bronsa kungs. not known for my enthusiasm for European legislation, but we'll leave that aside for the moment. Um, es um, gribu sācīt, ka šī likumdošana būt, būt sagaidāms, ka stāsies spēkā sešu mēnešu laikā. Un, um, Pa to laiku tas būtu kaici uzaicinājums e, nozarei un mazumtirdzniecībai e, reģistrēt pirkumus. Es domāju, ka šāds paziņojums, ja tiek darīts iepriekš, tie, kur vēlas uz, uzkrāt e, šīs vielas, tā, to darīs. Vai ir kāds mehānisms, ar kur palīdzību mēs varētu vismaz reģistrēt tos, kuri šīs vielas iepērk? Es iedomājos, kāda, kāda varētu būt, kāda šīs vielas varētu būt šobrīd turēts īpašumā un cik liela varētu būt uzkrājuma, piemēram. Ja es rīt kādu vielu X vai Y gribu iegādāties neierobežotā daudzumā, tad šobrīd nekāda ierobežojuma nav un nekā neviens manu identitāti arī nereģistrē. Thank you. Paldies. Un, ja vairāk neviens nevēlas izteikties, mēs atkal varam uzklausīt komisiju Šiferkungu. Uh, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, kā es sacīju. Iesākumā mēs konsultējamies ar šo nozari, ar mūsu komiteja starpniecība, tā ir sava veida vadības komiteja eh, Eiropas Savienības sprākstvildarbības plānā. Un šī komiteja sanāk kopā, kamēr mēs šeit esam sanākuši. Kolēģi apspriež jautājums ar eh, starp drošības iestādēm un attiecīgajām nozarēm jautā, jautājumos, kas ir saistīti ar prekursoriem. Mēs kolēģus eh, informējam regulāri par to, kāds ir lēmums stāvoklis šajā jomā. Apzināmies, kas ir piedāvāts, ņemot vērā termiņus un grafikus, un, protams, apzināmies visas vielas, kas ir uzskaitītas. Un arī nozares zina, kas eh, tiek izmantotas viņu uzņēmēju darbībā. Tāpat zinām, ka ir uz atsevišķi no tām uzsākošas nepieciešamās izmaiņas, bet tas ir uz brīvprātīgu pamatu. Ir juridiski nekāda pienākuma saistoša nav. E, tā ir brīvprātīga pieeja, lai pārējie notiktu maksimāli glūdi, bet, nu, katrā ziņā, ja šie likumi stātos spēkā līdz gada beigām, tad būtu samērā dāsns pārējais periods, lai varētu nodrošināt to, ka pilnīgi visi ir lietas kursām apzināti. Paldies, paldies! Ja vairāk komentāru nav, tad ar to mēs šodien varam sēdi beigt. Mēs atgādinam, ka e, ziņojumu projektu prezentācijas 16. martā, 17. martā kad būs kārtējā lībe sanāksme. Ar to šodienai viss, un mēs turpinām darbu rīt, pulksten deviņos no rīta. Paldies!